protokolu par apstiprinātu. Dāmas un kungi, jūs vēl atcerēsieties, ka 6. jūlijā mēs noteicām sodu Korbeinam Mikam par viņa uh, izteikumiem par uh, Āfrikas migrantiem uh, 7. jūnijā. Viņš par to ir iesniedzis sūdzību. Prezidijs ir skatījis šo sūdzību un vienbalsīgi ir apstiprinājis manu lēmumu. Durch diese Sanktion verliert Herr Koch šī soda dēļ Korbēns uh, Mika zaudē dienas naudu uz desmit dienām un piecu dienu, piecas dienas viņam ir liekts piedalīties parlamenta balsojumā, neskarot viņa balsas tiesības parlamentā. Un šis uh, sots stājas spēkā no 12. septembra. Atbildīgās Itālijas iestādes man ir informējušas par Angelo Čokara uh, uh, ierašanos šeit parlamentā, kurš uh, aizstās citu kolēģi. Un, un tagad saskaņā ar reglamentu.